Tagad došu vārdu Nikolā Šmitam. Okay. Dank, herr präsident! liels paldies priekšsēdētāji cienījamie deputāti dāmas un kungi! kopš mūsu prezidentūras pašiem sākumiem mēs aktīvi esam iesaistējušies cenšoties rast Risinājums šai te humanitārajai krīzei, ko izraisīs imigrantu pieplūdums. Mēs bijām apņēmības pilni un gatavi rīkoties bez liekas kavēšanās, lai rastu uh, nopietnus risinājumus un uh, tādus, kas ievēro cilvēktiesības. Padoms īstenotā politika, tās mērķis ir apkopot visus centienus, lai aizsargātu to cilvēku tiesības, kuriem ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība un vienlaikus uzlabotu ārējo, kontro, ārējo robežu kontroli un nodrošinātu drošību tā, tiem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienības teritorijā. Pamattiesība ievērošana ir pamatā Eiropas imigrācijas politikai un arī kopējai patvērumu politikai. Mums ir jācenšas um, rieģēt efektīvi, risinot šo ārkārtas humanitāro situāciju un nodrošināt uh, starptautisko aizsardzību saskaņā ar mūsu pienākumiem starptautiskajā līmenī. Kas attiec uz aizturēšanu, tad pamatu eh, noteikums eh, starptautiskajās tiesībās un arī Eiropas Savienības tiesībās ir, ka imigrantām tāpat kā jebkurai eh, citai personai ir tiesības uz brīvību. Aizturēšana var būt tikai ārkārtas pasākums un tas ir jāpamato. Un to var pamatot tikai ar konkrētiem uh, pamatiem, un specifiskiem noteikumiem. Tie ir detalizēti izklāstīti akī, kas attiec uz patvērumu un arī atpakaļ nosūtīšanas direktīvā, kā arī patvērumu meklētāju uzņemšanas noteikumos. Atpakaļ nosūtīšanas direktīva paredz kā pamatnoteikumu, ka dalībvalsts var izmantot uh, aizturēšanu tikai tad, kad citi mazāk uh, ierobežojuši pasākumi ir tikuši piemēroti 15. panta pirmais punkts. Visa veida aizturēšanai ir jābūt pēc iespējas īsākai, un to var pagarināt tikai uz tik ilgu laiku, kamēr um, attiecīgais uh, noteikums ir spēkā. Tāpat arī direktīva par uh, um, noteikumiem attiecībā uz patvērumu meklētāju uh, uzņemšanu 8. pantā paredz, ka nevienu nav iespējams aizturēt tikai ar iemeslu, ka viņš ir uh, vērsies pēc starptautiskās aizsardzības. Aizturēšana ir iespējama tikai tad, kad tā ir nepieciešama un tad, kad katrs gadījums ir izskatīts atsevišķi, ja citi mazāk ierobežojuši pasākumi nevar tikt efektīvi piemēroti. Īstenojot starptautiskās apņemšanās un arī Eiropas Savienības noteikums, dalībvalstīm jānotrošina cilvēka tiesības bēgļiem un imigrantiem, tā skaitā arī mm, jāievēro tie pienākumi, kas paredzēti direktīvās. Ja Eiropas Savienības likumdošana netiek ievērot no Eiropas Savienības dalībvalstu puses, tad uh, komisijai kā līguma sargātājai ir jāīsteno piemērot pasākumi. Lai uzlabotu um, atpakaļ nosūtīšanas uh, sistēmas mehānismu, padomu vairāk kārt pēdējo mēnešu laikā ir norādījis uz to, ka aizturēšanas izmantošana var būt tikai un vienīgi uh, pēdējais uh, risinājums, un to ir iespējams īstenot tikai tādā gadījumā, ja citi pasākumi nav iespējami. Šā gada 9. novembra secinājumos padome nolēmus, ka dalībvalstis gadījumā, ja imigranti nav sadarbojušies vai atteikušies no sadarbības ierodoties Eiropas Savienības teritorijā, būtu iespējams izmantot tās iespējas, kas ir paredzētas akī Proti, tie var būt arī ierobežojuši pasākumi un, kā pēdējais risinājums, aizturēšana uz laiku, kas nav ilgāka par to, kas nepieciešams, lai pabeigtu attiecīgās procedūras. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja attiecīgās varas iestādes ievēro pamatiesības un atpakaļ nenosūtīšanas noteikumus. Nesenajā padomas lēmumā par 120 eh, tūkstošu eh, personu pārvietošanu no Itālijas un Grieķijas uz citām dalībvalstīm Eiropas Savienības dalībvalsts vienojās par to, ka ja atpakaļ nosūtīšana nav iespējama un ja pārējie pasākumi, kas paredzēta atpakaļ nosūtīšanas direktorā, direktīvā nav piemērojami, tad aizturēšana ir iespējams piemērot tikai ārkārtas, pasā, ārkārtas gadījumos, un šajā kontekstā es vēlētos norādīt uz to, ka imigrantiem nav iespējas izvēlēties, kur viņu aizsardzība tiek īstenota, un mm, ir nepieciešama pilnīga sadarbība, lai nodrošinātu bēgļu pārvietošanu Eiropas Savienības teritorijā. Tālāk, kas attiecas uz uh, spēku lietošanu, attiecībā uz digitālo datu eh, vākšanu, es vēlētos atsaukties uz pamatiesību aģentūras uh, dokumentu, eh, kas tika sagatavots eh, oktobrī, un kur izklāstīts ekspertu viedoklis. Tātad secinot noslēgumā varam teikt, ka aizturēšana būs eh, ļoti svarīgs jautājums. Mums ir jāuzsver, ka tas var būt tikai un vienīgi ārkārtas pasākums, un mēs turpināsim šī jautājuma risināšanu un uzraudzīsim to, kā tas tiek īstenots, jo īpaši tāpēc, ka pavisam drīz Eiropas Savienības tiesnāks klājā ar savu nolēmumu šajā jautājumā. Paldies par uzmanību. Danka, minister. Paldies, ministra kungs. Tagad komisijas vārdā uzstāsies Avramo Pulškungs. Uh, you, Paldies, priekšstādātāji. Godātie deputāti. Thank you. Honorable members of the parliament. Godātie deputāti, komisija. Mēs pilnībā saprotam to, ka mūsu politikām ir jābūt saskaņotām gan atbilstībā cilvēku tiesībām, gan cilvēku cieņas karošiem jautājumiem. Nu, nu pat pirms dažām minūtēm mēs eh, tieši līdzīgu ziņojumu apspriedām. Tas bija veltīts cilvēktiesībām un demokrātijai. Ja mēs runājam par patvērumu meklētājiem, uz viņiem jātiecina tie paši principi. Tagad par paziņojumu, aizturēšana un spēka izmantošana pret patvērumu meklētājiem. Tiesības uz brīvību un drošību ir pamatiesības. Tiesības uz patvērumu arī ir pamatiesības. pēdējo mēnešu laikā mēs esam daudz darījuši, lai varētu ievērot visas šīs tiesības. Tas attiecas uz visiem patvērumu meklēšanas likumdošanas aspektiem. Tā tad, ja bija non-refulemo un proporcionalitātes ievēroti šie principi un Eh, bija jāievēro arī starptautiskā aizsardzība. Mēs tāpat zinām, ka tiek eh, ļoti daudz darīts, lai eh, tiktu at, attiecināta uz migrantiem atbilstošā likumdošana, ņemot vērā viņu statusu, ir jābūt labai tātad migrantu plūsmu pārvaldē un jāizteno viņiem pienākošās tiesības. Tātad, kas ir teikts Eiropas Savienības likumos? Pārskatot eh, patvēruma direktīvu, kas tika pieņemta koplēmuma procedūrā, Eiropas Savienības akī tagad ir patvēruma meklētāju eh, tiesības atrunājoša likumdošana. Līdz ar to cilvēkus var aizturēt, ievērot par visiem 100% šīs normas un likumus. Cilvēkus var aizturēt tikai kā izmantojot šo metodi kā pēdējo instanci, kad ir izsmeltas pilnīgi visas alternatīvas. Visi esam vienisprātis, ka cilvēkus nevar aizturēt tikai tādēļ, ja viņš vai viņa ir patvērumu meklētājs. Un, ja pastāv risks, ka šis cilvēks varētu nodarīt um, um, briesmas kāda drošībai, tad viņš ir uh, jāaiztur. Un aizturēšanas. Aizturēšanai jānorisinās tādos apstākļos, kas pilnībā atbilst cilvēku tiesībām un cilvēku cieņai. Ir jābūt labam, robustam likumdošanas ietvaram, un tagad jāgarantē pāreiza un saskaņota normu īstenošanu. Komisija ļoti uzmanīgi vēro, kā dalību valstis ievēro šo likumdošanu uzņemšanas noteikumu direktīva bija jāizteno līdz 2015. gada jūlijam. Komisija ir informēta par tām dalību valstīm, kas visas transponēšanas pasākums nav veikušas. Komisija tāpat modri vēro to, kā dalība valstis eh, savu darbu veids šajā jomā. Komisija tāpat ir uh, nu, konsultējusi dalību valstis uh, par uh, sistemātisku pirkstu nospiedumu ņemšanu no migrantiem, lai varētu labāk pārvaldīt migrācijas plūsmas un labāk īstenojot Eurodac regulu, tajā pašā laikā ievērot visas migrantu pamatiesības. Godātie parlamenta deputāti, paldies par uzmanību un lūgtu jūsu izpratni iepriekšējās debates uh, ieilga un man ir uh, jāskrien uz pēdējo uh, lidojumu uz Berlīni. Tātad pēc pusstundas lidmašīna jau paceļas gaisā. Paldies, komisāra kungs, tagad uzklausīsim. Uh, politisko grupu pārstāvs Monika Holmēja tagad uz divām minūtēm. Paldies! Komisāra kungs, dārgie kolēģi, kolēģis, liels paldies par šo īso pārskatu. Man īpaši aktuāli ir tas, ka Eiropas Savienībā ir vairākas dalība valstis, kurās cilvēku tiesības netiek ievērotas, ja mēs runājam par bēgļiem vai uh, ekonomiskajiem migrantiem. Uh, Un vienalga, kādēļ šie cilvēki ierodas Eiropas Savienībā, nedrīkst pret viņiem izmantot spēku vai viņus ievietot eh, nu, tādos eh, cietumos līdzīgos. Uh, uh, patvērumos vai nometnēs, viņiem tur nedod ēst, dzērt, nav veselības aprūpes, sanitāra aprūpa arī ir briesmīga un tiek arī izmantota asaru gāze. Tas notiek Grieķijā, Slovākijā, Ungārijā, daudzās citās dalību valstīs, kas tāds var notikt. Un ņemot vērā visas šīs kritiskās debates, kurš tad drīkst pie mums ierasties, kurš nē, tomēr pret šiem cilvēkiem ir jātiecas cieņpilni. Protams, pēc tam mēs varam runāt par procedūru, par visiem iespējamiem jautājumiem, bet šie jautājumi nav vispār apspriežami. Ja mēs runājam par obligātu reģistrāciju, uh, protams, ir uh, arī uh, jāsāk informatīvās aktivitātes, it sevišķi, ja runājam par bērniem un jauniešiem. Kontrabandisti viņiem sastāst visādas pasakas, viņi baidās no reģistrācijas, negrib tapt reģistrēti. Tādēļ šie jaunieši ir uh, jāinformē pēc iespējas ātrāk, un tā mēs viņus varēsim arī labāk aizsargāt. Ir daudz bērnu, kas ir pazuduši, un tieši šī iemesla dēļ viņi atkal var kļūt par noziedzības upuriem jo viņi vienkārši ir neaizsargāti un pilnīgi izmantot šajā situācijā. Viņus izmanto ļoti brutāli eh, šajos noziedzības tīklos. Mums ir kopīgi jāstrādā pie šī jautājuma atrisināšanas. Paldies! Paldies, Holmējers kundze, tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Gerero Saloma kungs. Paldies, priekšsēdētāji, Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāuzņem sava atbildība. Ja tas, ko teica Šmita un Avramopulus kungs, ir taisnība, proti, ka pa, brīvība ir uh, universāla un ka šī aizturēšana ir tikai ārkārtas situācijās vērojama un ka ir katra situācija jāvērtē individuāli un ka ir jāievēro cilvēktiesības, startautiskās tiesības. Nu, ja tā tas viss būtu, tad mums šovakar par to vispār nevajadzētu diskutēt. Diemžēl tā nav. Ir valsts, kas ir uzcelšas mūrus, ir valstis, kas ir agresīvi noskaņots pret migrantiem un patvērumu meklētājiem. Un ir arī valstis, kas neievēro tiesības, starptautiskās tiesības, piemēram, arī uzrīdot policiju šiem migrantiem. Mēs te nerunājam tikai par spēku un vardarbību, ir arī ļoti daudz pret migrantiem vērstas propagandas. Šos cilvēkus mēģina arī iebiedēt, sakot, ka vispār nav vērts Eiropas Savienībā mēģināt pieprasīt patvērumu. Mums ir jārisina šī situācija. Mēs visi esam vienis prātis, ir nepieciešams jaunas normas, lai varētu labāk pārvaldīt šo uh, krīzi. Nu, nedrīkst aizmirst uh, humanitārus pamatprincipus. Cilvēki ir jāaizsargā, viņi bēg, ļoti daudzi bēg no kara, no iespējas tikt nogalinātiem. Daudzi bēg no bāda, tas arī nonāvē cilvēkus. Uh, Mums ir arī uh, jādomā par savas uh, patvērumu politikas pielāgošanu jaunajām prasībām. Padomu un komisija jau to pietiekam labi atspoguļoja, bet īstenībā daudz dalību valsts neievēro šos principus. Paldies! Paldies! Konservatīvin... Tagad uh, Timotijs Kirkhops pusotru minūtu konservatīvo grupas vārdā priekšsādātāji kungs, es zinu, ka esmu jau to minējis eh, biežāk kā vienreiz šonedēļ, bet mums ir daudz normu, eh, kas ir jāizteno un jāizteno pilnībā, tā mēs varēsim cīnīties pret milzīgajiem izaicinājumiem, un jo uh, vairāk samilst šie izaicinājumi, jo labāk ir jāizteno normas, un uh, daudzas dalību valsts ir izvairījušās no normu ievērošanas, un tas īstenībā ir noticis jau sen pirms pieredzējām šo milzīgo krīzi, krīzi. Mēs ļoti labi zinām, kuras dalība valsts tās ir, un mēs arī tāpat zinām, ka komisijai vajadzēja daudz vairāk darīt, lai šīs problēmas risinātu daudz ātrāk. Mums ir eh, jāsaprot, cik daudz uh, līdzekļu var asignēt dalību valstis, lai varētu krīzi uh, kaut kādā veidā risināt, bet finanšu trūkumam nevajadzētu ierobežot cieņpilnu attieksmi un likumu ievērošanu. Protams, mēs te varam arī runāt eh, par tādu plašāku kontekstu, kas mums ir jādara, eh, lai eh, krīzi atrisinātu efektīvi. Robežu aizsardzība, reģistrācija, pirkstu nospiedumu ņemšana, aizturēšanas apstākļu uzlabošana, viss tas ir jāievēro un ir pienācis pēdējais brīdis, lai komisija runātu nopietnu valodu ar dalību valstīm, atgādinot, ka tām arī ir jāievēro spēles noteikumi. Uh, Bet, nu, paskatīsimies, kādi noteikumi tagad ir mūsu rīcībā, izmantosim tos pēc labākās sirdsapziņas, pirms doties tālāk. Paldies, un e, jums ir zilās kartīts jautājums no Eikā, kungu, jūs uz to atbildēsiet, lūdzu. Um, thank you very much. Paldies. Jūs runājat par migrantu krīzi. Migrantu krīzi varētu atrisināt, ja mēs apšaubītu šo brīvo pārvietošanās iespēju. Kamerona kungs jau eh, to ir piedāvājis. Viņš gribēja pārunāt brīvās eh, pārvietošanās principus. Tad viņš pēdējā brīdī atkāpās. Kādēļ viņš atteicās no iespējas to vienreiz eh, par visām reizēm atrisināt? Paldies! Thank you. Nu, tas ir diezgan smieklīgi, ja drīkstu tā teikt. Nu, man nav bijis uh, laika ar Kameronu apspriesties vairāk uh, par šo jautājumu, un uh, es pilnībā uzticos apvienotās karalists līderim un mans partijas līderim, ka viņi ir gatavi vest sarunas par šādu nopietnu problemātiku, ne tikai par migrantiem, bet par daudz plašākiem jautājumiem. Un ir visai bēdīgi ka ekstrēmistu partijas no manas valsts nu, nedara neko, lai piedalītos nopietnākās debatēs par nākotni. Thank you very much. Um, for two minutes now on behalf. Paldies, un tagad Alde vārdā Vikstrēms kundze. The debate today is a very good opportunity to Šīs dienas debats ir lieliski iespēja um, runāt par konkrētiem faktiem, citādi šīs debats kļūst aizvien realistiskākas. Tēt, un viss acīm redzamākais um, piemērs ir Tuska priekšlikums, Eiropa padomas priekšsēdētājs. Uh, nāk lejā ar ideju, ka uz 18 mēnešiem ir jāaiztur visi patvērumā meklētā, lai pārbaudītu, vai viņi nav potenciāli teroristi. Dīvainākais ir tas, ka izskatās, ka viņš pat neapzinās, ka tas uh, būs absolūtā pretrunā ar esošo Eiropas Savienības likumdošanu. Vēlos vēlreiz uz to norādīt. Uh, Eiropā domas priekšsēdētājs piedāvā, ka visi cilvēki, kuri meklē patvērumu Eiropā, kas bēg no vajāšanas un kāra, no mazākā mazuļa līdz vecākajam eh, cilvēkam, eh, ka viņi ir uz pusotru gadu jāieliek cietumā. Tas tiešām atgādina tumšākos Eiropas vēstures brīžus, kurus mēs vairs nevēlamies piedzīvot. Es domāju, ka tas tiešām ir ļoti soke, šokējoši. Es uzskatu, ka uh, jāicina Tuska kungs publiski atvainoties par šīm idejām. Šodien plašsaziņas līdzekļi runā par bēgļiem, kuri nelegāli ierodas Eiropas Savienībā. Un uh, šāda veida runas ne tikai ir bīstams, bet arī neprecīzes. Uh, nav eh, ne, pretlikumīgi ierasties valstī, lai pieprasītu patvērumu. Tās ir atzītas cilvēktiesības visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Ja mēs strādātu kopā, tad mēs varētu arī sniegt patvērumu tiem, kam tas ir nepieciešams. Tā vietā uh, tagad publiskajās debatēs uzstājas uh, lielais nē, nezinu bēgļi nedz institūcijas radījuši krīzi, bet populisti, kas liedz rast Eiropas risinājumu šai krīzei ir uh, labākais un vienīgais veids, kā to atrisināt, ir strādāt kopā. Paldies, uh, Vilksēms kundze. Uzdovski kungs vēlas uzdot jums uh, zilās kartiņas jautājumu, vai esat gatavi atbildēt? No, no, no, no, no, no, not you, Mr. Bonano it's our colleague Ujazdowski up there. E, pani poseł, myślę, że pani bardzo. E, Ujazdowski kungs. Um, e, Vikstrēms kundze, jūs uh, nepareizi atreferējat Eiropa padomas priekšsēdētāju sacīto. Jūs sakāt, ka viņš te piedāvā ko drakonisku. Ja jums nepatīk viņa piedāvājums, tad uh, ko tad jūs varētu ieteikt kādu veidu procedūru, jo. Uh, Neviens nepieņems automātisku imigrantu uzņemšanu un kvalificēt viņus kā bēgļus. Kāds ir jūsu priekšlikums, lai nodrošinātu arī drošību? Mans priekšlikums ir ļoti vienkārši atbilde. Lībe komiteja lielā vairākumā arī to atbalsta. Tā ir kopīga atbildība, bēgļu izmitināšana ir eh, jāņem vērā iedzīvotais gaits, IKP, nodarbinātības līmenis un tam līdzīgi. Uh, Tad arī ir jāņem vērā valstis, kuras visvairāk ir darījušas eh, bēgļu labā Vācija, Zviedrija un citas. Līdz ar to mm, tagad ir laiks valstīm, kuras nu, līdz šim nav piedalījušās, uzņemties atbildību. Jūs zinat, šodien ir tāda situācija, kas mums ir jārisina rīt, jau šī situācija būs citādāka un kopā visi būsim spēcīgāki. Paldies! Un tagad 20 minūte, ko arī Stiebauns kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs tikāmies uz Serbijas robežas ar kādu jaunu afgāni. Viņš nosod arī ļaunprātīgu izturēšanos uh, kāda, kādu īsteno bulgāru policisti, bieži vien viņus eh, bēgļus sīt un uh, uzbrūk arī ar uh, ieročiem. Šie cilvēki tiek stigmatizēti, pret viņiem ļoti slikti attiecas. Cilvēki, kas ir gājuši cauri Bulgārijas teritorijai, tiešām ir piedzīvojuši ko briesmīgu. Uh, daudz cilvēku tiks īsti, un uh, šī situācija ir briesmīga. Imigranti tiek aizturēti, viņiem uh, viss tiek atņemts, un tad viņi tiek ielikti um, aizvēršanas centros, kur ir briesmīga, briesmīga apstākļi. Tā ir fotografija, kur jūs redzat arī afgādu jaunu afgāni, kurš šādi Uh, guļ uh, mežā un šī situācija nepieņemama. Eiropas Savienībā, un tā ir Eiropas Savienība, tā ir Bulgārijas dalība valsts, un citās valstīs arī ir liela vardarbība, ko īsteno policisti, ir ārkārtīgi liela korupcija, tā ir necilvēcīga politika, kas nav um, patvēruma politikas cienīga, ir nepieciešams veikt izmeklēšanu ir zilās kartītes jautājums. Žambats kungs vēlas uzdot jautājumu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godētais kolēģi. Vispirms es domāju, ka šīs apsūdzības ir absolūti melīgas. Cilvēki, kas ierodas no Afganistānas, nav sīrieši, jo viņi ir afgāņi. Tad ir jautājums, kad jūs pēdējo reizi bijāt, piemēram, Bulgārijas Turcijas robeža, kad jūs pēdējo reizi pats redzējāt, kas tur notiek un uh, kā, ar ko ir jāstrādā mūsu robežsargiem. Tā ir ārējā politika. Uh, Un uh, tas arī daudz ko izskaidro, kas notika Parīzē. Atbilde. Pēc prietēm. Afgāņi man piekritīs, ka viņi ir cilvēki, gluži tāpat kā jebkuri citi, un ne jau tikai afgāņi cieši no vārdarbības. Jūs varat arī izlasīt visu nepieciešamo ziņojumus, Amnesty International un tam līdzīgi, tieši redzēsiet kādu realitāti. Tagad zaļo uh, vārdā vārds divā pusminūtēm Sargentīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jāsaka, ka otrajā okeāna pusē ir ļoti daudz par eh, rakstu par Donaldu Trumpu, jo viņš gribēja aizslēgt Ameriku musulmaņiem pēc tam, eh, kad eh, San Bernardino tika nošaut vairāk cilvēki. Viņš uzskata, ka visi musulmaņi ir aizdomīgi. Mums ir pašiem savs Donalds, Eiro, padomas priekšsēdētājs Donalds Tasks, un mūsu Donaldam šķiet, ka Eiropā uh, Eh, ir eh, jādod intervijas eh, ietekmīgākajām avīzēm, pasakot, ka visiem migrantiem, kas ierodas Eiropas Savienībā, ir jātiek aizturētiem uz 18 mēnešiem, lai viņus pamatīgi pārbaudītu. Viņš teica, ka nevajadzētu par zemu novērtēt drošības aspektus starptautiskajām tiesībām. Starptautiskajās tiesībās šāda 18 mēnešu norma ir paredzēta, un šos cilvēkus var aizturēt. Tātad, uh, uh, uz pārbaudas laiku. Tātad es esmu patiešām. Uh, noraizējusies uh, par to, ka Donalds Tusks migrantus un bēgus pirmām kārtām uzskata par apdraudējumu drošībai. Nu, atšķirība no Donalda Trumpa nav tik liela, bet kur tad šeit ir atšķirība starp viņu Donaldu un mūsu Donaldu? Ir pretrunas, tātad Donalds Trumps tiek kritizēts, konservatīvie politiķi viņa paša partijā teica, nu, ka tā nedrīkst, nedrīkst šādi stigmatizēt ļaužus, un ka tas ir pretrunā ar Amerikas um, konstitūcijas pirmo pantu, kur tad bija mūsu valdību vadītāji uh, Reinci, Olāns, Rūte, Kamerons, kāpēc viņu balzis nedzirdējām? Viņi varēja pateikt, Donald, tu runā aplami, tā nedrīkst attiekties pret bēgļiem. Mums ir uh, jā, jā, jāsaprot, par ko rūpējas mūsu pilsoņi. Uh, Šmīta kungs zina šos likumus, jūs, Avramopuls kungs, pazīstat likumus, bet Donalds to tos nepazīst. Šmita kungs, nu, padomājiet par to, vai Luksemburga patiešām atbalsta padomas priekšsēdētāju izteikumus. Vai migrantu ieslodzīšana ir tāds priekšlikums, ko rītdien var pastāstīt samitā, un vai tas ir kas tāds, par ko runāt pirms Ziemassvētkiem? Lūdzu, eh, pajautājiet, ko par to viss domā dalībvalsts. Nu nedrīkst vienkārši sēdēt un gaidīt, ka tas viss pats no sevis beigsies. Mēs nevaram nu, neko labu no Donalda sagaidīt ne pirms, ne pēc Ziemassvētkiem, diemžēl. Um... Ähm, Lielas paldies! Um, from... Zilās karteitas jautājums. To vēlas uzdot Atkinsons kundze. Vai atbildēsiet? Um, ähm, Cienījumā deputāti, vai jums nešķiet, ka Renzi, Tusks un pat Kamerons patiesībā ieklausās cilvēkos, kurus viņi pārstāv. Viņi patiesībā ieklausās pilsoņu bažās, un es jums ierosinātu darīt to pašu. Before you, before you answer what has not been a question, I should remind colleagues that the blue card... Jums jūs atbildēt uz to, kas patiesībā nav jautājums. Es vēlos atgādināt, ka zilās kartītes procedūra ir um, paredzēta tam, lai uzdot jautājums. Varbūt es tik labi nepārzinu um, angļu valodas gramatiku, bet man šķiet, ka te jautājumi nebija. Me, Patiesībā uh, jautājums ir, vai jūs man nepārzinu piekrītat, un atbildi ir nē. Es jums nepiekrītu arī jūsu uh, premjeram. Vajadzētu būt pietiekami daudz cieņas, lai um, tagad nenāktu klajā ar paziņojumu par to, ka mums ir jāiztur ik viens imigrants, kas šeit ierodas. Mums nevajadzētu palielināt šīs bailes. Bailes, kuras arī jūs simbolizējat un kas novadīs pie vairāk nabadzības un vairāk terorisma Eiropas Savienībā. Tāds ir mans viedoklis. Paldies! E un tagad uh, vārds uz divām minūtēm Džēms kundzei. Paldies priekšsēdētā. Eiropas Savienības loģika nav no konsekventa attiecībā uz imigrāciju un um, pārveidošanu. Tas, ka mums tagad ir jātiek galā ar tiešām sekām, kādas ir bijušas Merkels paziņojumam, proti tas viss ir novērts pie tā, ka milzīgs skaits cilvēku šobrīd meklē patvērumu Eiropas Savienībā. Varbūt sākotnēji daži arī bija bēgļi vai patvērumu meklētāji, bet mums nav izdevies uh, viņus identificēt, jo viņi ir to vidū, kur patiesībā slēpjas tikai kā bēgļi. Mums ir jāatrisina šī situācija, kas ir saistīta ar um, pieteikumu izskatīšanu. Apvienotākā karaliste, tās mēdī un prese ir ziņojuši par uh, situācija Zviedrijā un Vācijā, kur varas iestāžu pārstāvi vairs netiek galā ar šo milzīgo bēgļu pieplūdumu. Un manas pārstāvētajā vēlēšana apgabalā tika piedāvāts uzņemt uh, attiecīgu skaitu bēgļu, un ļoti daudz cilvēku uh, satrauc par šo iespējamo bēgļu pārvietošanu. Tas ir tikai saprotams. Uh, bija paredzēts pārvietot 197 cilvēkus. Mums ir jāieklausās pilsoņu teiktajā, mēs nedrīkstam ignorēt un uzspiest uh, bēgļu uzņemšanu. Nevar būt šāda diktatoriāla politika un mums ir jākontrolē bēgļu pieplūdums un viņu pārvietošana. Tagad ir notikusi šī piespiedu pārvietošana, jo dalībās gluži vienkārši netiek galā ar pieplūdumu. Eiropas Savienībā ir jādara secinājumi no sav, savām kļūdām un arī pilnībā jāmaina savu politiku. Ja jūs vēlaties, lai bēgļi tika uzņemti, tad ir eh, jāpārcauc līdzinājā praksi. Ir jāpārtauc eh, rīkoties kā diktatoriem un ir jāpasaka Merkels kundzei, ka viņi nāk, nedrīkst nākt klajā ar šādiem paziņojumiem. Paldies, runāt tiek pārtraukt. Tad viens minūte. Vikijai Maierai e FN grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Simtiem tūkstošu patvērumu meklētāji ir atraduši ceļu uz Eiropas Savienību, un arī manu valsti ir pārskalojis patvērumu meklētāju tsunami apmēram 113, 114 tūkstoši cilvēku ar visām no tā izrotošajām sekām. Tam jāpieliek eh, punkts. Nīderlanda ir tiesiska valsts un eh, jāsaka, ka Mēs vēlamies arī paši uh, lēmt vai aizturēt šos patvēru meklētājus vai nē. Un par Taiforde Freiheit Nīderlandē uzskata, ka Nīderlandes pilsoņu brīvība pirmām kārtām ir uh, prioritāra un ir jāpārbauda šie cilvēki. Viņi citi mēģina arī valstī nokļūt nelegāli. Mums pašiem tas ir jālem, ko ar viņiem darīt, nevis Eiropas Savienībai. PVV partija vispār negrib patvērumu meklētājus. Uh, redzēt Nīderlandē. Mums ir jāizvar robežas. Lielas paldies. Tagad uz divām minūtēm vārds Gabriels kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Bulgārija arī ir tikusi pieminēta šajās debatēs, un, protams, ka uz Bulgāriju gūst milzīga atbildība jo mēs esam viena no tām valstīm, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām. Bulgārija cieši sadarbojusies gan ar Eiropas Savienības, gan starptautiskajām institūcijām un cetusies īstenot pasākums, kas būtu saskaņā ar Eiropas Savienības un starptautisko likumdošanu, tāpēc jānorāda uz vairākām lietām. Vispirms mums ir jāizmanto vienotā pati, vienotā metodoloģija, sagatavojot ziņojums, uh, par eh, dalībvalstu uzņemšanas sistēmām. Un šis ziņojums, ko eh, jūs šobrīd piedāvājat, nav balstīts uz šādu kopīgu metodoloģiju. Tie, kas vēršas eh, ar kritiku, viņiem būtu jābūt konkrētākiem. Tālāk augstais bēgļu pārstāvis un arī attiecīgās varas iestādes ikdienas seko līdz tam, kā tiek ievērot noteikumi. Tika pieņemts lēmums. Uh, īstenot uh, negaidītas pārbaudas uz uh, robežām, kas to zinām rezultātu un garantija cilvēku atpakaļ nenosūtīšanai varētu būt attiecīgi persona, kas tiek nosūtīta, lai uzraudzītu situāciju. Mums vismaz pašiem vajadzētu respektēt savas aģentūras, kā piemēram uh, Frontex. Tālāk mm, tiesību piemērošanas iestāžu pārstāvi regulāri saņem informāciju par situāciju uh, dalībvalstīs un, un visbeidzot ir nepieciešama formāla procedūra par pārkāpumiem pret dalībvalstīm, kas pārkāp noteikums, bet tam ir nepieciešams um, pienācīgs pamats jo tikai tādā veidā mēs varam rīkoties objektīvi. Un uzbeidzot, mūsu loma šai cienījumai kolēģi ir ļoti izšķirīga. Lība nosūta delegāciju uz dalībvalstīm, um, lai apkopotu datus, bet uh, mums vajadzētu iedrošināt tās dalībās, kas īsteno savus centienus. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds uz divām minūtēm Baiden Holcer kungam. Šī te 2015. gada eh, vasara vēl mums atgādinās eh, par notikumiem ļoti ilgi, jo mēs piedzīvojām lielāko bēgļu pieplūdumu kopš otrās pasaules kara, un mēs piedzīvojām mm, briesmīgs notikums, proti eh, šīs bēgļu nometnes, dzeloņdrāšu žoga un tā tālāk, un tā joprojām mēs to visu būtu varējuši novērst. Uh, Ja mēs būtu domājuši par bēgļu tiesībām e, šeit agrāk, mēs jau aprīlī pieminējām to, ka mums ir nepieciešama holistiska pieeja, mums ir jānošķirs starp imigrāciju un e, patvērumu meklētājiem, e, bet viss tiks samaisīts vienā katlā. Mums ir nepieciešama atšķirīga instrumenta šo problēmu risināšanai. Un diemžēl netiek ievērotas tiesības. Mums ir jāatvēl eh, patvērums tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama aizsardzība. Aizturēšana var būt tikai ārkārtas pasākums, un to var piemērot tikai ārkārtas apstākļos. Mums ir attiecīga direktīva, mēs esam runājuši arī par standartiem, kas ir jāievēro, kurus nedrīkst pārkāpt attiecībā uz bērniem un jauniešiem, kuriem ir nepieciešama īpaša aizsardzība, un mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tiek piemērots spēks. Man rodas jautājums, kāpēc šie priekšlikumi joprojām nav tikuši īstenot dalībvalstīs. Um, mums ir nopietni jāsaprot, kā mēs varam īstenot Dublins procedūru. Mums, mums ir jādomā par humanitāriem ieceļošanas koridoriem, par likumīgu veidu, kā ieceļot Eiropas Savienībā un visbeidzot jārod atbildes jautājumu, kā mēs risināsim savas attiecības ar Turciju. Paldies! Lielas paldies Vaidenhoicer kungam. Tagad vārds uz vienu minūti Stevens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, dargie kolēģi. Pēc atentātiem Parīzē Tusks pateica, ka nelegāliem imigrantiem jābūt uh, aizturētiem cik vien ilgi nepieciešams, lai varētu pārbaudīt viņu identitāti. Un jāsaka, ka vismaz viens no. Uh, Um, atentātu veicējiem nokļuva Eiropā ar viltotu Sīrijas pasi. Jāsaka, ka um, patvērumu meklētāji nav nekādi teroristi, bet daudzi teroristi pa Balkānu ceļu ierodas Eiropā, un maz cilvēku no viņiem ir teroristi. Jāsaka, ka patiešām uh, ir tik šokējoši uz īsu brīdi aizturēt cilvēkus, kas pie mums ierodas nelegāli, lai pārbaudītu, no kurienes tad viņi ir ieradušies. Uh, Mēs te runājam par nekontrolētu milzīgu bēgļu pieplūdumu Eiropā. Uzdodiet jautājumu, varbūt eh, kādēļ tad mūsu eh, ārējas robežas ir cauras kā siets, kādēļ Grieķija un Itālija nerīkojas apņēmīgāk un kādēļ komisija visu laiku skatās uz citu pusi. Jāsaka, ka pārāk maigi ārsti atstāja ļoti nejauks brūcis. Tas ir sakām vārds holandiešu valodā. Paldies, un tagad Natālija Grīsbek vienu minūti. Paldies, kā ir iespējams? iespējams, ka 21. gadsimtā mums atkal ir jāatgādina dalībvalstīm un jāskaidro, um, ka um, nav pieņemam, ka bērni tiek aizturēti, bērni, kas bēg no kāra, no vajāšanas. Mēs neviens to neesam piedzīvojuši. Es domāju, ka tas nav pieņemam. Tiesības uz brīvību, tiesības uz aizsardzību pret um, piespiedu aizturēšanu ir pamat. Um, cilvēku tiesības, un tās ir izklāstīts arī vispārējā cilvēku tiesību deklarācija. Tās attiecas uz ikvienu cilvēku bez jebkādiem izņēmumiem, bet nāks konstatēt arvien biežāk, un tas tika atgādināts arī pirms brīža, ka pēkļi tiek aizturēti, Daudzos ziņojumos tiek runāts par to, ka pret bēgļiem tiek pierēt, pielietots spēks, ka viņi tiek slepus aizturēti, un es vēlētos pajautāt kolēģiem, kā jūs varat skaidrot to, ka uh, eh, Tūska kungs, kas uh, patiesībā pārstāv mūs visus pirms pāris dienām, varēja nākt klajā ar paziņojumu par to, ka bēgļi būtu jāaiztur eh, uz laiku līdz pat 18 mēnešiem. Lai nepieļautu to, ka mūsu tiesības tiek pārkāptas un lai nodrošinātu to, ka mēs ievērojam pamatiesības, eh, kuras mēs nepārtraukti te vicinām kā karogu visās diskusijās, mums būtu eh, jākontrolē mūsu ārējās robežas, mums ir jācenšas nodrošināt arī uh, pienākumu pārdali un jānodrošina uh, cieņa attiecībās visiem cilvēkiem Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies!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 mēs tikāmies ar cilvēkiem, kuriem ir tiesības tikt uzņemtiem šeit Eiropā. Viņi nav eh, nelegāli imigranti un nekadā gadījumā nedrīkst um, tikt aizturēt, bet viņiem nevar eh, izvērst vardarbību. Taču mēs eh, dokumentējām vardarbību, brutalitāti, kas tiek īstenota Turcijā, un redzējām arī, ka nepilngadīgie patvērumu meklētāji tika galbeigās ieslodzīti. Uh, Arī um, mediķi mums skaidroja par to, cik Bulgāra policija ir vardarbīga. Tad, uh, ko mēs varam darīt, lai pieliktu punktu šai vardarbībai? Vai tas ir normāli, ka policija šādi attiecas pret uh, imigrantiem? Un kāpēc tam mēs varam prasīt Turcijai uh, izbeigt šo vardarbību pret migrantiem? Mēs vēlamies, lai komisija beigtu strādāt, runāt par Dublinu, runāt par Bulgāriju. Mēs dzīvojam aizsargātos apstākļos un mēs nevaram pieņemt šīs traumas. Gudētā deputāte, jums būs zilās kartiņas jautājums. Vai esat gatavi atbildēt? jautājums jums tiks uzdots. Bonanno kungs. Nu, no nu, Nē, es nevēlos atbildēt. Tas ir laika uh, tēriņš. Kēlers uh, kundz lūdzu. Kolīgs. E Tas ir, deputā, tas ir deputātu tiesības atbilstīgi uh, reglamentam. Vai nu pieņem zilās kartīņas jautājumu vai nē, viņi varēja tad nepieņemt. Kēlers kundze, paldies! Es uh, arī izlasīju Tuska kunga uh, dā, uh, poz, uh, amatā aprakstu viņa mērķis ir nodrošināt saskanību Eiropā domē. Es eh, nedomāju, ka viņš bieži vien lasa šo aprakstu par to, kas viņam būtu jādara, jo The Guardian intervijā viņš īpaši daudz neko nav darījis, lai uh, atbilstu šiem savām amata kritērijiem. Nāc klajā priekšlikumiem, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības uh, likumiem. Uh, un saprātu, taču līgumu uzraudzību nodrošina komisija. Es ceru, ka Junker kungs ir parunājis ar Tuska kungu un uh, cerams nākotnē dzirdēsim daudz uh, uh, konsekventāks vēstījums no mūsu Eiropadoms priekšsēdētāja. Lūdzu, vārds Ferāras kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Eiropas Savienības eh, izaicinājums ir rast līdzsvaru starp drošību un brīvību. Drošībai ir jābūt instrumentam, lai sasniegtu un brī, garantētu brīvību. Uh, Tas ir pamatiesības, taču izskatās, ka šodien šis līdzsvars vairāk nosliecas eh, drošības eh, virzienā un ierobežo brīvību. Ir jāidentificē imigranti, kuri ir patvērumu meklētāji, kuri nav. Un tas nāk par labu mūsu brīvībai, tas nāks par labu arī drošībai. Uh, arī šiem pilsoņiem, mm, trešvalstu pilsoņiem, kuri vēlas eh, ierasties šeit. Kāds ir izcinājums? Ne jau vardarbība, ne jau administratīva aizturēšana. Itālijā, diemžēl, redzējām ļoti negatīvus piemērus. Ir veseli lāgeri, kur šie cilvēki tiek uzturēti, pēc tam nosūtīti atpakaļ. Uh, uz savām izcelsmes valstīm, un šais centros ļoti slikti apstākļi. Kāda ir izcinājuma? Piecu zvaigžņu grozi, eh, kustība piedāvā grozīt Dublīnas regulu, paredzēt humanitāros koridorus un humanitārās vīzas, lai šī cilvēki tiktu identificēti laicīgi, lai viņiem būtu nepieciešamie dokumenti, lai būtu lielāka drošība gan pilsoņiem Eiropā, gan arī tiem, kuri šeit ierodas. Paldies, vērts Bicoto kundzei, Enepārdā, paldies priekšsēdētāji, kad runājam par imigrāciju Eiropā, vienmēr runā vienu un to pašu. Solidaritāte integrācija uzņemšana, taču Renci Alfano Itālijā uzņēma pilnīgi visus. Uh, Tikai neliela daļa no imigrantiem ir bēgļi. Ko dara Eiropa? Pirmkārt, jau Itālijai vienai ir jāuzņem simtiem tūkstošu cilvēku, un tad Itālija tiek sodīta par šo kauns. Kauns jums visiem, gan Itālijas valdībai, gan komisijai. Jautājums komisijai, kādēļ netiek Āfrikā izveidoti uzņemšanas identifikācijas centri, lai tur varētu identificēt šos cilvēkus, un tad varētu arī. Uh, Uh, šos cilvēkus izmitināt visos 28 valstīs, lai viņi neietu bojā vidusjūrā, kādēļ nespējīgai Itālijas valdībai tagad ir uh, um, jānodarbojas ar šo nekontrolēto jautājumu. Sankcijas pret Itāliju tam nebūs nekādu rezultātu. Imigrantu vidū ir arī teroristi, un mēs nevaram identificēt, kuri tad ir, kuri tad nav bet aizcerēsimies, ka mūsu galvenā uzmanība jāvērš uz pensionāriem. Tā viņiem neko nedod, itāļi mirst badā, bet ir jāpalīdz tikai un vienīgi bēgļiem. Radevkungs, lūdzu. Благодаря, господин председател. Дами и господа. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Daudzos ziņojumos Eiropas komisija ir norādījusi uz to, ka Bulgārija um, aizsargā Eiropas Savienības robežas. Mūsu robeža ar Turciju tā ir raksturīgs um, ļoti uh, um, smags problēmas. Bulgārijas policija šobrīd strādā ļoti grūtos apstākļos, ir šie te organizētie uh, cilvēki narkotiku kontrabandas tīkli, ir e, imigranti, kas ir šķērsojuši robežu, un šobrīd viņiem nepieciešams atbalsts. Bet par spīti visam e, Bulgārija netaisnīgi apvaino nevalstisko organizāciju pārstāvi par to, ka mēs nesniedzam atbalstu bēgļiem. Jāsaka, ka izmeklēšana nav pierādījusi šos apgalvojumus nelikumīga robežu šķērsošana ārpus uh, robežu uh, kontrols punktiem noved pie tā, ka islām uh, teroristisko organizāciju pārstāvji var iekļūt Bulgārijas teritorijā un arī Eiropas Savienības teritorijā. Tāpēc Bulgārija turpinās īstenot visus tos pasākums, ko pieļauj nacionālā un starptautiskā likumdošana, lai uh, censos kontrolēt nelikumīgo imigrantu pieplūdumu un uh, bēgļu pieplūdumu. Visiem tiem, kas kritizē valsts, kas atrodas pie Eiropas Savienības ārējām robežām, es vēlētos teikt, lūdzu, iepazīstieties ar tiem apstākļiem, kādos mūsu um, policija strādā un arī uh, robežu kontrola strādā. Lūdzu, tiecieties ar eh, šiem cilvēkiem un bēgļiem un tikai tad rakstiet ziņojums par to, kāda ir situācija mūsu valstī. Paldies, tagad vārds Jotovs koncēs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gadā šogad mēs sagatavojām ļoti daudz dokumentu. Mēs nebrīd neesam pārtraukuši par š, runāt par šo. Uh, darba kārtību par imigrācijas krīzes pārvaldīšanu, bet mēs esam aizmirsuši par to, ka tam ir arī cilvēcīgā seja. Patiesībā mēs novēršamies no tīri cilvēcīgas traģēdijas. Nekas no tā visa nenotiktu, ja tie pasākumi, kurus mēs piedāvājām gada sākumā, būtu tikuši īstenoti. Bet eh, dalībvalsts gal galā tika atstāts um, eh, eh, paši savā ziņā. Uh, Dublinas sistēma vairs nedarbojas, un šis te pārvietošanas mehānisms nedarbojas, un arī tā dēvētie hotspot, jeb karstie punkti, uzņemšanas punkti nedarbojas. Tāpēc tikai šodien mēs dzirdējām par jaunu ideju par to, kā 80 tūkstoši Sīrijas bēgļu varētu tikt pārvietot Eiropas Savienības teritorijā, bet vienlaikus ļoti daudzi uh, Mm, bēgļi nepaliks pie Eiropas Savienības ārējām robežām, viņi uh, dosies uz rietumvalstīm, tas viss noved pie ķīvēšanās dalībās starpā. Es vēlētos teikt visiem tiem, kas pieminēja Bulgāriju vairākārt. Sliktākais signāls, ko jūs varat uh, dot šobrīd, ir norādīt ar pirkstu uz kādu no valstīm. Mēs visas saskaramies ar um, milzībām problēmām. Un tā nav nekāda vardarbība, ja mēs apkopojam pirkstu nospiedumus. Runa ir par Eiropas Savienības standartiem, par kuriem jūs esat nobalsojuši un kas ir tikuši pieņemti. Un nedrīkst tagad apgalvot, ka Bulgārija pārkāp cilvēktiesības. Ir uzraudzīšanas ziņojumi, tiek uzraudzīts tas, kā dalībās tiek galā ar bēgļu krīzi, un Bulgārija nav tikusi līdz šim kritizēta nevienā no šiem ziņojumiem ja tiek nosaukt konkrēti vārdi. Tas viss tikai novad pie vēl lielāka satraukuma. Paldies! Paldies tagad, Džambātska kungs! Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi! Šīs jau atkal ir viens pilnīgi nevajadzīgs debats, ko izraisīšu vairāki ziņojumi, kas ir pilnīgi falsificēti. Uh, Un es pilnībā nosodu un noraidu šos ziņojumus. Tos var sagatavot vai nu tikai cilvēki, kuri, eh, eh, kuriem ir, eh, kuri nekad nav redzējuši to, kāda ir situācija uz robežas starp Bulgāriju un Turciju. Starp citu, tā nav tikai un vienīgi Bulgārijas robeža, tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, un uz Bulgāriju gulst pienākums aizsargāt šo robežu. Tas ir Bulgāra un arī vispārējās Eiropas interesēs. Bet ir vēl kas cits, kas, manuprāt, ir svarīgs šajās debatēs ar vien lielāku skaits pilsoņu patiesībā un kolēģi patiesībā nesaprot, par ko ir runa, un šobrīd atsauc uz ko tādu, kam nav nekāda sakara ar um, realitāti vai pirkstu nospiedumu ievākšanu, tik tiešām ir spēka lietošana, par ko jūs runājat? Tie, kas uh, vēlas aizsargāt likumīgos imigrantus, um, es vēlētos teikt, ka ir cits veids, kā to darīt. Paldies! Vai atbildēsiet uz zilās skatīts jautājumu? Lūdzu. Lūdzu, vārds deputātam. Jā, paldies priekšsēdētāji, eh, saka Fontūlis kungs. Eh, vai jūs piekrītat, ka šīs sūdzības ir sagatavojuši nevalstisko organizāciju pārstāvu un juristi, kas patiesībā eh, tikai iegūs no šīs imigrantu krīzes atbildi. Jā, paldies par šo jautājumu. Um, es vēlētos teikt, ka pretēji citiem kolēģiem, kas cenšas tikai piliet eļūgu, un es vēlos eh, teikt, jā, ir eh, organizācijas, kuras darbojas um, paši sev labi zināmās interesēs un varbūt arī Angels Merkels interesēs. Paldies, paldies, tagad uh, vārds nākamajai runātāji. Paldies! Es esmu patiešām noraizējusies, ka šie cilvēki tiek padarīti par noziedzniekiem. Un jāsaka, jā, viņiem saka, ka viņi pārkāp robežu nelegāli, bet nebija tādi. Uh, ne, ne, nebija viņiem legāli iespēja nokļūt Eiropas Savienībā, un Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijas piektajā pantā ir teikts, ka uh, brīvības laupīšana patvērumu meklēšanas procedūras laikā ir pēdējā instants, pēdējā metoda, ko iespējams izmantot, tad, kad viss cits jau ir izsmelts. Un mēs nedrīkstam šeit runāt par tādu mm, automātisku nekavējoties ieviešanu pasākumu. Tie ir cilvēki, kas ir traumēti, bieži vien arī bērni bērni, neaizmirsīsim to. Un jāsaka, ka šāda šām uh, rada milzīgi daudz izmaksu un uh, ierēģiem ir jāpārbauda cilvēki, kas vispār nav veikuši nekādus noziegumus un viņi arī jāaiztur. Tas ir patiešām necilvēcīgi. Paldies! Grazie, onorevole Spinelli, un e minūte. Spinelli, pusotru minūti. Paldies! Lāsu komisijas paziņojumu par Itāļu hotspot, ka Romai ir jāsniedz juridiskais pamats spēka izmantošanai, lai varētu aizturēt imigrantus. E, tiek pārkārt šādējādi divi pānti mūsu konstitūcijā. E, jautājums, kā e, Mēs eh, varam Ungārijā, Bulgārijā, Polijā, Francijā, Spānijā un citur mazināt vardarbību pret bēgļiem. Itālijā uh, eh, piespieda uh, eh, sūtīšana atpakaļ notiek arī tad, ja tiesneši to liedz. Uh, arī Tiešām šausmīgi, ka šādi pasākumi tiek tagad prezentēti kā steidzami un obligāti, lai izglābtu Schengenu. Prezidents Tusks uh, piedāvā uz 18 mēnešiem aizturēt uh, bēgļus, lai glābtu Schengenas zonu. No Taču šeit tiek pārkāpta noteikuma attiecībā uz mazāk aizsargātiem cilvēkiem un minoritātēm. Mēs nevaram tikai runāt par represīviem pasākumiem, hartas līgumi paredz uh, garantijas klauzulas. Ja tā ir Schengenas cena, nē, paldies! Tādā gadījumā nekavējoties es atsakos no Schengenas. Paldies, uh, Vārds Žolī kundze, minūte priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs. Bēgļu liktenis šķiet vairs nevienu neaizkūstina vēl ļaunāk. Eiropā domas priekšsādātājs nāk lajā ar bīstamiem uh, drošības paziņojumiem, uh, liecoties uh, populistu priekšā, kurus dzirdam pārāk daudz Eiropā. Es nezinu, kas man vairāk šokē vai tas, ka Tusks runā par iespēju aizturēt uz 18 mēnešiem migrantus drošības apsvērumu dēļ, vai arī, ka zaļo izmeklēšanas prasījums uh, prā, uh, paskaidrot savu attieksmi šeit plenārsēdē, ka mūsu lūgums tika noraidīts, citas grupas to noraidīja. Uh, Tātad par migrantiem mēs varam teikt jebko, darīt jebko, piedāvāt jebko. Eiropā viena pēc otras rodas jauna siena, bet dambis salūzis. Lūk, tāds ir vēstījums, kādu mēs sūtam Eiropiešiem. Solidaritāte ir beigusies. Tagad runājam tikai par drošību, robežām un kariem. Mēs kriminalizējam vēl vairāk. Uh, imigrācija, cilvēktiesības, kas cits starpā redzīts starptautiskajās tiesībās. Nu, tāda ir Eiropa 2015. gadā, un uh, šodien es to arī sāku, būs jāiet uz priekšu, būs jāpieņem lēmumu, lai Eiropa iet pareizā virzienā. Paldies! Vimbergs kundz minūti. Självklart är förvar och tvång. Paldies. Paldies aizturēšana, spēkā pielietošana, no tā ir jāizvairās, cik vien iespējams, taču jāapzinās, ka daudzi, kas meklē patvērumu Eiropā, kā viņiem īsti nav pamata meklēt šo patvērumu. Cilvēki vienkārši mānās, lai šeit iekļūtu. Viņi nevēlas arī nodot pirkstu nospiedumus, viņi sabotē visu procesu. Uh, Mums ir jāspēj šādus cilvēkus aizturēt un pielietot spēku pret šiem cilvēkiem, jānosod viņi atpakaļ. Mums ir arī jāparedz iespēja izmantot saprātīgu spēka līmeni, lai varētu ievērot pieņemtos lēmumus. Nu, patiesība ir tāda, ka daudz no viņiem ļautprātīgi izmanto mūsu sistēmu. Uh, apmāna to, un šie cilvēki mums ir jānoķer, un spēka pielietošana noteikti ir viens no rīkiem, kas ir mūsu rīcībā. Atkinson, Atkinsons kundze uz minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vairāk aizturēt cilvēks, jo īpaši kā lē. Katru dienu mēs saņemam ziņojumus par agresīviem imigrantu uzvedībām. Tā skaitā tas, piemēram, arī bija varīzes. Uh, terorismu uzbrukuma mm, autori dzīvē, un eh, viņi apdraud arī mūsu pilsoņus ar eh, nažiem un eh, ieročiem simtiem imigrantu, kas ierodas Norvēģijā, pār, atraduši telefonos eh, džihadistu attēlus, kas to pārbauda, neviens, kā rīkoties pret šiem noziedzniekiem, kas apdraud mūsu drošību, vai jūs gribat, lai mūsu smago autošoferi tiktu nogalināti pirms vispār tiek uh, kaut kas darīts, nu tad mums tā jāaktivizē armija, lai kalē nomierinātu. Uh, Uh, pagājušajā nedēļas nogalē, ja Front National būtu ievēlēts, mēs būtu visu atrisinājuši, ka lai noziedznieki ir jā. Nosūtāt pakaļ tagad, pirms ir par vēlu. Grazie. Honorevole Fedeko. Paldies, Duhovski kungs, divas minūtes. Teicīm. Vážení. Paldies. Komisāri, vážení kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, kolēģi. Gribēju pateikties par šī jautājuma skāršanu un par ļoti interesantajām debatēm. Tas atspoguļo mūsu sabiedrībā notiekošo. Mēs visi neesam vienis prātis. Mēs uh, nevaram arī runāt par vienu vienīgu patiesību. Mums ir jāsaprot, eh, kurai. Uh, patiesībai, kuram viedoklim pieslieties, bet pirms kādu kritizēt, mums jāatzīst, ka mēs esam pieļāvuši kļūdas visi, bez izņēmuma. Tikai, kad būsim to atzinuši paši savā priekšā, mēs varēsim tik galā ar bēgļu krīzi. Mēs runājam par briesmīgo patvērumu meklētāju situāciju, kas gaida pie mūsu ārējām robežām vai jau ES teritorijā. Viņi atrodas ļoti grūtā situācijā. Kas ir šie cilvēki? Kādēļ viņi pie mums ir ieradušies? Vai viņi arī vienmēr ievēro visas normas? Es esmu dzirdējis, kas notiek bēgļu nometnēs. Mēs esam dzirdējuši ļoti daudz informācijas par to. Vienmēr ir cilvēki, kas mēģinās apiet likumus, kas negribēs uh, visu darīt uh, kā pienākas, un aizturēšanai, protams, vajadzētu uh, tikt pārunātai, un mums ir arī jādomā par atšķirīgām perspektīvām. Es gribētu lūgt jūs visus, eh, nu, nebūt tikai kritiski noskaņotiem, padomāsim, kā šo situāciju risināt eh, pozitīvā ceļā, palīdzot cilvēkiem, kam tas nepieciešams. Paldies, Zanīkungs, divas minūtes. Grazie, prezidente eh, tisztelt hölgyeim és uraim! Paldies, priekšsēdētāji! Šajā zālē un ne tikai arī plašsaziņas līdzekļos, um, kas pietuvināti parlamentam, debats norisinās īstajā brīdī, bet debates sabiedrībā ir daudz, daudz sarežģītākas un arī svarīgākas. lasot centriskās avīzes, var redzēt, ka ir atšķirīgi viedokļi, bet ir dažas valdības, piemēram, Ungāra valdība, viņu retorika varētu izklausīties ļoti dīvaina dažu ausīs. Bet tas ir valdības, kas daļai izmantoja ES finansējumu, lai arī uzmūrētu mūrus un izmantoja propagandu. Uh, valsts televīzijā un rādio iedvešot bailes, jebkurā sakot, ka ir uh, jābūvē augsti žogi, jo mūs uh, drīz pārpludinās milzīgi draudi. Un mums ir jādomā par eh, normu īstenošanu, lai cīnītos pret šādu propagandu. Un gribēju pieminēt arī PDR, ja pasažieru datu reģistru. Nedrīkst pieļaut, ka Eiropas pilsoņi tiek pārbaudīti, kontrolēti un tā tālāk, kamēr simtiem tūkstošu cilvēki var tā vienkārši staigāt pāri robežām pilnīgi nekontrolēti. Cilvēki ierodas ES, dodas prom un netiek vispār kontrolēti. Tādēļ ir jāpadomā par harmonizētām normām, kas jāvēro visiem. Paldies! Hala Aho kungs uz vienu minūtu lūdzu. Thank you, President. One important... Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs runājam par migrācijas politiku, jāsaprot, ka Eiropa nevar atgriezt atpakaļ izcelsmes valstī tos cilvēkus, kam nav piešķirts patvērums. Un, protams, ka tas iedrošina šo sistēmu izmantot ne, nelabvēlīgi. Arī eh, tajā skaitā to dara ekonomiskie migranti. Eh, šie cilvēki pārsvarā gaida eh, lēmumu tādās atvērtās iestādēs, un kad viņi uzzina, ka patvēruma lūgums ir noraidīts, viņi vienkārši kaut kur nu, pazūd un tad eh, papildina nelegālo imigrantu skaitu Eiropas Savienībā. Dažreiz viņi pat pirms reģistrācijas un pirms nospiedumu noņemšanas pazūd no šiem centriem. Tas viss nelabvēlīgi ietekmē uzņēmuma politikas un patvērumu politikas uh, uzticamību kopumā. Ja tas ir pret Eiropas Savienības likumiem, tad mums šie likumi ir jāgroza. Liels paldies! Paldies! Tagad pagazart un do Ruijas vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Jēzus no Nācaretes eh, vecāki aizbēga no Ēģiptes, eh, lai izbēgtu no vardarbības, un ja viņi, to ne, ja viņi nebūtu savulaik bēguši, tad Jēzus vispār nebūtu piedzimis, tad Mērija nebūtu varējusi piedzemdēt, un bērns būtu nomiris. Un tādēļ es gribētu teikt, ja jūs nepiekrītat cilvēku tiesību universitātei, tad ja cilvēki cilvēki bēg no kara, jums ir jāuzņems atbildība, jums ir jāskatās faktiem acīs. Un Junkera kungs jau šorīt teica, ko mēs tad īsti vēlamies darīt, ko mēs vēlamies pieciest, vai mēs vēlamies pieciest arī vēstures faktus. Nu, es negribu, lai vēsture tik pārrakstīta. Tā, jā, Tālāk Andersona kungs, pusotras minūtes, kundze. Eh, paldies uz brīvības statujas ir eh, uzrakstīts eh, ļoti brīvību mīlošs teksts, kas tad būtu bijis, ja tas viss būtu Lampedūzā, vai mm, visi ir gatavi eh, šai deportācijai, vai visi ir gatavi atgriezties kara zonās, vai varas iestādēm ir ar varu jāreģistrē patvērumu meklējumu, lai aizsargātu Dublins regulu no izkrišanas, lai šeit identificētu šos hotspots un arī ātrās rēģēšanas vienības. Eiropas Savienībā ir konstatēti ļoti būtiski cilvēktiesību pārkāpumi. Vakar Amnesty International eh, ir publicējis ziņojumu, kur ir norādīts uz Turcijas rīcību, eh, Turcijas vardarbīgo rīcību, eh, liekot atgriezties bēgļiem uz kara zonām. Ungārija un Bulgārija rīkājas līdzīgi. Un eh, bēgļi ir tādi paši cilvēki kā es un jūs, cilvēki ar saviem bērniem bēg no konflikta zonām Ziemeļāfrikā un Tuvijos austrumos. Eh, šos te konflikts mm, pasliktina vēl bombardēšanu, ko veids dalībās. Un eh, konflikta deeskalācija palīdzēs atvieglot šo krīzes situāciju. No 1892 gada. Eh, tajā laikā nebija ne internetu, ne citu eh, tehnoloģiju. Es gribētu citēt Edvinu Vārku, konservatīvo filozofu no īrijas. Viņš teica, ka viss, kas ir nepieciešams, lai ļaunums, lai ļaunums triumfētu, ir, lai labais cilvēks nedara neko. Paldies! Paldies! Un eh, tagad es vēlētos pateikt, ka visiem ir jāievēro laiks. Tātad. Tiešām esam pamatīgi iekavējuši. Tagad Hautals kundzei vārds lūdzu. Thank you very much, President. Paldies. Eiropadomes prezidentam tomēr vajadzētu mēģināt apvienot un tuvināt dažādu dalību valstu viedokļus, lai iestātos par humānu risinājumu. Uh, Viņai pilnīgi noteikti vajadzētu izmantot eh, savu vāru, lai tuvinātu dalību valstu politikas. Šobrīd jau 18 mēnešus eh, bēgļi ir ieradušies eh, Eiropas Savienībā. Aizturēt bēgļus uz dažādiem laikiem nenāks par labu Eiropas Savienības migrācijas politikas stiprināšanai. Uh, Es domāju, ka mums ir nepieciešams visaptverošs skatījums, lai tomēr stātos pretim humanitārajai krīzai, kurā šobrīd ir nonākusi zemeslode. Priekšsēdētājs, paldies. Nākamais Beja kungs, vienu minūtu lūdzu. Desmit dienas pēc rīta novembra um, atentātiem divas Eiropas parlamenta komitejas uzdrošinājās balsot par um, tekstu, kas, kuru nolūks ir atvieglot um, prasību sūdzību iesniegšanu. Komisija mums ziņo par jaunu bēgļu uzņemšanu līdz pat 3 miljoniem. Tie būs nelegālie bēgļi, kas ieradīsies līdz 2017. Gad, 2017. gadam. Un šajā hemiciklā tika pieņemta 2. decembrī attiecīga rezolūcija, kas veicina šo nelegālo imigrāciju. Šis teksts eh, nav pieņemams. Mums ir jāveicina legālās procedūras un jācīnās pret nelegālo imigrāciju lai mūsu prioritāte būtu drošības garantija, arī labklājības garantija. Mums ir jāorganizē e, attiecīgi pasākumi, kas e, vairāk veicina legālo imigrāciju. Un e, Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jārīkos izšķirīgi un nevis jāgaida, kamēr rīkos kāda cita. Kiniči, per divi minūti. Kimiči Kungs, divas minūtes, lūdzu, kundze. Jā, paldies, prieksēdētāja kungs. Prieksēdētājs. Jā, es jūs, protams, variet aplaudēt, aplaudēt vai kādā veidā citādi izrādīt eh, savu atbalstu, patikšanu vai tieši otrādi nepatiku. Eh, jūs nedrīkstat aplaudēt, un tāpēc es vēlētos, lai uh, zālzeņi iejauktos. Tā tad eh, Čečeniči kundze. Šobrīd eh, ir dalība valsts, kurās migrantu plūsma ir jau pārsniegusi visas veselā saprāta robežas, bet mums migrantiem un ir jāpiedāvā labākā iespējamā uzņemšana dažādos bēgļu centros e, Eiropā notiekošais bieži vien pārkāp cilvēktiesības. Kā to risināt? Vienīgais, kā mēs varam cīnīties pret um, cilvēku tirgotājiem un terorismu, ir nodrošināt, lai tie likumi, kurus paši esam pieņēmuši, tiktu adekvāti īstenoti. Un eh, cilvēku individuālās tiesības ir jārespektē, lai mēs nepiedzīvotu tādas situācijas, kurās eh, cilvēki ir spiesti dzīvot necilvēcīgos apstākļos un tiek aizturēti no varas iestāžu puses ilgāk nekā to paredz likums. Eiropas likumiem un arī visām dalību valstīm ir jārīkojas saskaņā ar likumu. Un, uh, mums ir jāskatās uz eh, visu situāciju tā kopumā. Paskatīsimies, cik daudz šobrīd ir sūdzību pret policijas iestādēm un pret dažādiem armijas spēkiem. Cilvēki, kur šobrīd atrodas migrācijas centros, ir neapmierināti, un iespējams, ka šeit savu vārdu varētu teikt Eiropas eh, tiesības sargs. Uh, Runa iet par jaunas eh, Eiropas ārēju robežu aizsardzības aģentūras izveidi, bet vai šī aģentūra tiešām iestāsies par cilvēktiesību ievērošanu? Mums ir jāiestājās par eh, vislielākajā riska grupā esošajiem proti eh, bērniem, kur ierodas Eiropā bez pavadītāja. Kiņiči kundze, tagad Henkel kungs. Viena minūte. Jā, paldies. Es um, ar lielu interesi klausījos uh, šeit izskanējušās uh, zi ziņas un teikumus, bet, uh, manuprāt, ir nožēlojami, ka manā valstī, manā dzimtenē uzbrūk bēgļiem. Tie cilvēki, kuriem ir tiesības palikt Eiropā un prasīt šeit patvērumu, viņiem ir arī pienākums toties tie, kuri melo par savu izcelsmi, par savām ciešanām un savu identitāti, kuri vēlas kurināt reliģisku un etnisku naidu. Šādi cilvēki ir nekavējoties jāsūt atpakaļ. Tie, kuri vēlas palikt Eiropā, vienīgais vārds, kas viņiem ir jāzina - integrācija. Integrācija ir pienākums gan uh, bēgļus uzņemošajai Eiropai, gan arī bēgļiem pašiem. Nākamais eh, Henkel kundze. Ā, ba, eh, jums vēlas uzdot zilās kartiņas procedūras jautājumu. Lūdzu, Gurnāno kungs. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Jā, e, jūs šķiet iestāties par demokrātiju ar lielo punktu, bet e, jūs pieminējāt patreizējo situāciju Eiropā. Vai jūs vēlaties izveidot savu veidu Guantanamo aizturēto teroristu bāzi Eiropā? Atbilde. Es esmu darbojies Amnesty International. Es vienmēr esmu iestājies par to, lai Guantanamo tiktu noslaucīta no zemes virsmas Nākamais eh, vienu minūti, eh, nākamais runātājs Kris Gonoskungs. Priekšsēdētāja kungs, pēdējās nedēļās starptautiskās organizācijas, kas iestājas par eh, migrantu un bēgļu tiesībām un par to, kā pret šiem migrantiem izturas Dienvidu Austrum Eiropas valsts un arī Turcija, uh, Eiropas Savienībai ir jāpasaka, ka mēs iestājamies par mūsu vērtībām, tā ir tie, tas ir tiesiskums un brīvības. Mums ir eh, tomēr jānosoda šī vardarbība. Atcerēsimies, ka bēgļi nav krimināli noziedznieki. Visi šie cilvēki ir atstājuši savu izcelsmes valsts, savu dzimteni, lai meklētu labāku dzīvi un lai bēgtu patiesībā no šausmām un kara. Un tomēr mums ir jāiestājas arī par pamatiesībām. Vienlaicīgi Eiropai ir jādara viss, kas tās spēkos, lai tās tuvākajo, tuvāko kaimiņu valstīs valdītu miers. Īpaši tas attiecās uz tuvajiem austrumiem, lai cilvēki vispār neiedomātos kļūt par par bēgļiem. Gomes kundze. E Runājot par bēgļiem. Runājot par bēgļiem, Tuska teiktais tiešām ir kauns Eiropas Savienībai. ir problēmas, kas rodas dēļ bezdarba. Bezdarbs jau tā ir augsts eh, Eiropas Savienībā, un tagad ļoti grūti mums ir līdz ar to arī uzņemt eh, bēgļus, nodrošināt tos ar darbu. Tas pats par ārvalstu kaujiniekiem. Cilvēki, kas ir ārvalstu kaujinieki, tie ļoti bieži nāk no Eiropas Savienības valstīm. Taupības politikas eh, arī nav bez vainas ja taupības politika, tad Molimbekai līdzīgi rajoni kļūst vēl sliktāki. Un pēdējos mēnešos mēs esam redzējuši ļoti daudz eh, centienus uzlabot eh, patvēru meklētāju centrus, darboties starp šiem uzņemšanas centriem, hotspots, lai varētu eh, patvēru meklētājs pierģistrēt un uzņemt ātrāk mums ir patvērumu meklētāji un mums ir pienākums viņus uzņemt. Tie cilvēki, kur ekonomiskie sociālie apstākļi ir tik slikti, ka viņi ir spiesti atstāt savas mājas valstis un mums ir jābūt humāniem arī mūsu attieksmē pret viņiem. Tāpat laikā mums ir jādara um, tā, lai cilvēki saņemt korektu attieksmi, neatkarīgi no valsts, no kuras viņi nāk. Un e, šie patvērumu meklētāji nav saņēmuši atbalstu Eiropas Savienībā, tāpēc, ka um, cilvēku kontrabandisti saņem milzīgu peļņu no cilvēku transportēšanas, ir dažādi kanāli, kas tiek ļoti ļaunprātīgi izmantot un nav iespējams izma, izpētīt un nosargāt katru Eiropas Savienības ārējās robežas metru vai arī krasta līnijas katru metru. Mums ir kaut kas jādara sakarā ar šo patvērumu meklētāju krīzi. Šajā brīdī mēs nepalīdzam viņiem pietiekam, mēs arī nenodrošinām drošību mūsu pašu pilsoņiem. Mums ir jābūt spējīgiem kaut ko darīt, lai novērstu tālākās terorismu uzbrukums un palīdzēt. Paldies tālāk, Krasnodevski kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka daži no mūsu kolēģiem eh, faktiski uh, tad, kad viņi runā par uh, legālo un likumisko pusi, domā par um, anarhiju. Un tas uh, tiešām atspoguļo šādu domāšanu. Es gribētu vaicāt komisijai un padomē, uh, kādas ir jūsu domas, kādā veidā šis um, mehānisms darbosies, ja nebūs nekāda piespiedu elementa, kādā veidā jūs ņemsiet šos pirks nospiedumus digitalizētā veidā. Un arī šis pārvietošanas process Tas um, nevar notikt bez uh, aktīvas bēgļu iesaistīšanās. Um, bēgļus apturēs uh, un uzsūtīs uz kādu valsti, kur viņi nemaz negrib dzīvot. Piemēram, viņi negrib dzīvot Polijā vai Lietuvā, līdzīgās valstīs. Paldies, tālāk, Zulberkungs, vien minūte. Zuberkundze. Paldies. Um, Tiešām spēku izlietošana pret migrantiem eh, ir eh, nožēlojama. Tas nav tāds jautājums, eh, kur mēs izvēlamies bēgļus un tad vēršam vardarbības metodas pret vieniem vai otriem bēgļiem. Cilvēki dodas uz Bulgāriju, jo meklē patvērumu, viņi bēg no citiem cilvēkiem, kas uh, sūta rīda viņam virsū suņus vai arī šaujamieroči vērš pret viņiem. Uh, pārsvarā tie ir Sīrijas iedzīvotāji. Uh, Karas situācija tagad ir tāda, ka Sīrijas bēgļi tiek novietoti atsevišķās nometnēs un laivas, kas transportē bēgļus, Eh, laivās uzkāpja ar spēku dažādi robežu apsardes spēki. Vai eh, to atbalsta arī Eiropas Savienība? Eh, tālāk posta kungs divas minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es vēlētos sākt savu sakāmo ar to, ka neviens cilvēks nav nelegāls Diskusija par migrācijas politiku, kura jau pāris mēnešus notiek Eiropas Savienībā, nav adekvāts skatījums uz mūsu līdzcilvēkiem. Tas, ka ir jāstiprina ārējās robežas un ka Eiropa var uzlikt griestus kvotām, kuri šeit varētu ierasties, Līdz ar to mēs zaudējam savu cilvēcību kosmosa acīs, ja vēlaties. Mums ir atbildība, mums ir atbildība vadīt un nevis tikai sēdēt aizdurvē. Tas, kā mēs izturamies pret bēgļiem, ir samērā šausminoši. Mēs zinām, ka cilvēki bēg, un mēs pret viņiem izturamies kā pret lopiem, pret lopiem pārejas vietās. Tas ir kauns Eiropai, un atcerēsimies, ka tas ir arī pretlikumīgi. Ikvienai valstī ir jārespektē cilvēktiesības jo ik viens cilvēks, kurš atrodas Eiropas teritorijā, ir pakļauts šiem likumiem. Atcerēsimies, ka ir aizliegts bez iemesla aizturēt cilvēkus, ir aizliegts izmantot vardarbību pret cilvēkiem, kuri vēlas prasīt patvērumu, ir aizliegts izturēties pret cilvēkiem kā pret lopiem. Eiropa ir atteikusies no savas atbildības. Mums ir kopīga bēgļu politika un komite, komisijai ir jāskatās, lai dalību valsts to īstenot pamatu. Mums ir nepieciešams objektīvs skatījums uz to, kas notiek dalību valstīs, un atcerēsimies, ka dalību valstīm ir jāizskata visas bēgļu sūdzības. Uh, Eiropas varas iestādēm pirmajā vietā ir jāliek cilvēktiesības, un, protams, ja mēs nevarēsim cilvēkus, kuri bēg no šausmām, izturēties pret viņiem kā pret cilvēkiem, tad atcerēsimies, ka mēs paši zaudēsim vērtību savās acīs, un arī pret mums kādreiz izturēsies kā pret lopiem. Nākamais čuntis kungs, vienu minūti. Prieksēdētāji kungs, godātie kolēģi! 2015. gads ir 25. cilvēktiesību deklarācijas jubilejas gads, kas notiek Eiropā policija piekauj bēgļus, ir izveidota tā, saucamie, eh, tā saucamās vienas pieturas aģentūras, kurā cilvēki tiek turēti kā lopi. Eiropa ir pienākuši grūti laiki, es pat gribētu teikt, ka Eiropa ir nonākusi kā viduslaikos. Dublinas konvencija ir pārkāpta, tā tiek pārkāpta tik stunda, tik minūte. Jautājums, kas mums ir jāuzdod pašiem sev, vai Eiropas nākotne mūsu pieņemto lēmumu rezultātā nebūs vēl draudīgāka un krēslātītāka. Vai tiešām Frontex kļūs par vietu, kurā tiks vētīti visi patvērumu meklētāji? Vai tiešām mēs joprojām ļausim policistiem piekaut bēgļus? Un kas tad notiek ar cilvēktiesībām? Uh, Plikā patiesība ir tāda, ka šobrīd uz Eiropas robežām cilvēktiesības neeksistē. Es domāju, ka mums visiem ir politiska atbildība, un Eiropas Savienībai kā tādai tā gulsts uz pleciem vēl smagāk. Paldies, priekšsēdētāji, kungs, priekšsēdētājs. Jā, paldies, un tagad. Um, brīvā mikrofona procedūra. Man ir pieteikušies pieci runāt gribētāji. Pirmais Jakovčič kungs lūdzu. Grazie, signor presidente. Ono što trebamo Jedam... Paldies, priekšsēdētāji. Mums pašiem sev jāatzīst, ka mūs ir pārsteiguši imigrantu krīze un šādā kontekstā ļoti bieži mēs improvizējam un mēs pieņemam lēmumus, kas uh, nav saskaņot savā starpā. Un nav arī sistemātiski. Mums vajadzētu vienkārši pateikt, uh, ka Dublinas sistēma vairs nedarbojas. Tā ir neeksistējoša, tas ir skaidrs. Es gribu teikt, ka mēs nevaram pieņemt visu to, kas notiek vai to, kas ir noticis pie mūsu robežām, jo īpaši Ungārijas robežas mēs nevaram atbalstīt to, kas notiek pie Slova, Slovenijas, Horvātijas robežas Mēs nevaram pieņemt Tuska teikto, viņa deklarāciju mēs absolūti uzskatām par nepieņemamu. Uzskatām, ka tādas valsts kā Ho Horvātija, Serbija un Maķedonija, eh, ka šīm valstīm ir jāsaņem kompensācija, jo eh, viņi ir palīdzējuši bēgļu plūsmas virzīt. Paldies. Grieķija saka Mārijas kungs, e, uzņem bēgļus. Ļoti liels e, bēgļu skaits ir ieradies Grieķijā, manā valstī, vai arī tranzītā virzījušies cauri valsti. Pirms nedēļas e, ar, uz robežu netālu no Skopjas cilvēki, kas ir iedušies no Grieķijas, iesēdušies uz salas, dodas šajā virzienā, un tur ļoti daudz incidenti, kur ir iesaistīti bēgļi. Ļoti daudz cilvēki cenšas kaut ko darīt, lai mm, izrādītu viesmīlību bēgļiem. Bet mm, šo patvērumu meklētāju vai bēgļu skaits aug ļoti strauji. Tik līdz Merkels kundze uzaicināja visus doties mm, taisnā ceļā uz Vāciju, tad bēgļu skaits arī līdz ar to pieaug dramatiski. Tagad ir eh, pārpa 160 tūkstošiem bēgļu, un no tiem tikai 2 tūkstoši apmēram ir uzskaitīti un saņemējuši kāds konkrēts um, eh, priekšlikums, un tikai 20 īsnībā ir pārvietot. Eh, paldies, Morvai kundze, vienu minūte. Kiváló párhuzamot használt dr. Zétényi Zsolt ügyvéd kollégánk. Paldies šeit eh, ir mm, kāds kolēģis no Ungārijas kādā konferencē izteica sekojošu domu. Viņš teica, iedomāsimies kādu bagātu uzņēmumu, un mm, šis uzņēmums, teiksim, atrodas un darbojas kādā ļoti graznā pilī. Un šim uzņēmumam ir ļoti daudz ārvalstu delegācijas, kas ierodās pie viņiem un eh, tur ir arī durvju sargs. Un kādā nedēļas nogalē eh, šīs durvis kārtas zvana uzņēmuma vadītājiem. Un vadītājs nav mājās, bet uh, pa telefonu durvis sargam tiek paziņots, lūdzu, vērt durvis vaļā, un lai viņi dodās pa pils telpām un iekārtojas, uh, jūtas labi. Un uh, tā tas ir manā valstī. Uh, Mēs esam tērējuši 200-300 eiro vienam otram dažādiem tēriņiem, un lielā boss Bosenē, Merkels kundze ir uzaicinājusi visiem taisnā ceļā doties uz Vāciju, un tagad visām valstīm ļoti grūts situācija. Tomačič kundze. Često smo tijekom ove krize raspravljali o pravima... E, Mm, mēs runājam par šo krīzi, bēgļu patvērumu meklētāju krīzi, migrantu krīzi, uh, bet galu galā mums ir jārunā par saistībām, uh, kas ir cieši saistītas ar tiesībām. Un mums ir jārespektē konstitūcija, likumdošana tajās dalībvalstīs, kur griežas bēgļi un kur tie atrod šobrīd. Uh, Mēs eh, saprotam, kādā drausmīgā situācijā atrodas bēgļi, un mēs neesam um, viņi ir tādā situācijā, ka viņi nezina mūsu klimatiskos apstākļus, mūsu dzīvesveidu, tas viņiem ir kaut kas nepierasts, un kādā veidā mm, mēs varam reaģēt, viņam, vai mēs varam eh, tiešām vērsties pie viņiem tādā pašā veidā, gaidot, ka viņi rīkosies tāpat kā mūsu iedzīvotāji. To pašu varētu teikt arī par patvērā meklētājiem. Uh, Um, mums nevajadzētu apturēt mūsu likumdošanu, um, mums arī nevajadzētu um, ciest uh, to, kas notiek šobrīd Eiropā. Mums jādomā par to, ka šiem cilvēkiem ir jāsāk pieņemt mūsu dzīves uh, likumi, uh, tad, kad viņi ir atnākuši mūsu, uz mūsu zemes. Tālāk, Šlaina kundze. Paldies. Šī situācija ir ļoti satraucoša. Es eh, Itālija apmeklēja kādu identifikācijas centru, un es redzēju, ka mm, cilvēki, kas ierodas uz robežām vai ierodas Itālijā, netiek, mm, tiem netiek sniegta adekvāta informācija. Viņi nezina mm, šos līkumus, viņu sadala pēc valstspiedrības principa, un arī pēc tam nākamais kritērijs ir iespēja atgriezt atpakaļ. Uh, un tādā neziņas stāvoklī viņus var noturēt līdz pat vienam gadam. Situācijas centros ir ļoti sliktas, mazgadīgos vispār tur nedrīkstētu turēt. Un vienīgais medzīgā pārbauda ir pulsa saskaitīšana, un tas galīgi mm, ir neadekvāti. Kas mums būtu jādara? Mums ir jādod cerību šiem cilvēkiem, lai viņi redz kādu mm, gaismu tuneļu galā, Un Dublins regulas nespēja ir arī jā, izrunā un jālabo. Paldies, Lainas kundze. Līdz ar to brīvais mikrofons ir beidzies, un tagad es došu vārdu komisāram Stiljanīdis kungam. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Paldies par šo ļoti auglīgo debati. Tā bija ļoti produktīva, ļoti konstruktīva. Mans kolēģis Dimitris Avramopoulos, kas atbild par šo uh, failu, viņš ir atklāti teicis uh, savās sākumvārdos, viņš pilnībā izklāstīja visus aspektus šai ļoti izaicinošajai problēmai. Tikai daži vārdi no manas puses komisija rīkojas, lai nodrošinātu pilnīgu saskaņu ar Eiropas Savienības likumiem patvērumu jomā? Tiesības uz patvērumu ir fundamentāls tiesības. Tās ir pamatiesība normas, un tas nozīmē, ka ir jāievēro pilnīgi visi patvērumu likumdošanas aspekti. Eh, komisija eh, iepriekšējā pusgadā ir eh, nākus klajā ar četriem atzinumiem. Ir izsūtītas 42 vēstules par administratīvo palīdzību patvērumu jomā. Šīs vēstules attiecas uz Eirodak regulas īstenošanu, kā arī uz eh, patvērumu procedūru un uzņemšanas direktīvu nosacījumu ievērošanu. Tīši gribētu pasvītrot, tas ir īstenošanas aspekts. Tiesības uz patvērumu, tās ir pamattiesības, un tāpēc ir jāievēro un jārespektē pilnīgi visi aspekti, kas ir patvērumu likumdošanā. Uh, komisija ir pilnībā gatava darīt visu, lai dalība valsts eh, tiešām izrādītu cieņu pret eh, cilvēkiem, bēgļiem, tad, kad tie griež bez palīdzības Eiropas, palīdzību, Eiropas Savienībā. Paldies. Tālāk vārds ministram Šmitam, kurš pārstāv padomu šodien. Dāmas un kungi, godāmie deputāti, es uh, negribu inter, interpretēt vai skaidrot um, Eiropas padomas priekšsēdētāju paziņojumu. Es tikai gribu atsaukties uz vēstuli, kas tiks izsūtīta rīta, to citēšu, mūsu ārējais robežas aizsardzība nav ar nolūku aizbaidīt tos, kas bēg no vajāšanas, no karazonām. Uh, E, Eiropa ir brīvības kopiena un vienmēr mēs sniegsim patvērumu tiem, kas ir apdraudēti. Kā jau teica komisāra kungs, es gribu runāt par, par um, patvērumu meklētāju likumdošanu. Jāsaka, šie uh, likumdošanas akti nav interpretējami. Uh, to nevar interpretēt kā vienu likumu. Ja ir kaut kāds pārkāpums, ja ir kaut kāda situācija, kad Eiropas Savienības likumdošana, par, par ko runāja arī, arī komisija, un ja starptautiskās normas netiek ievērots, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu cilvēka cieņas respektēšanu, jo bez sodīšanas mēs nevaram pieļaut, ka cilvēki, cilvēki tiek, cilvēku cieņa tiek pārkāpta. Un mm, mēs varam pārlasīt mūsu fundamentālos tekstus, kas būtu jādara Eiropas pilsoņiem. Ir jāseko šo dokumentu burtam, jo īpaši cilvēktiesību hartai. Un tur šajā hartā ir pirmais pāns. Un kas tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts, ka cieņa pret cilvēku ir nepārkāpjams jēdziens, to ir jārespektē, to ir jāaizsarga. Uh, Un kas ir rakstīts 18. pantā, ka patvērumu tiesības tiek garantētas, respektīvi Ženēvas konvencijas uh, normas un tā tālāk. Lūk, tas ir rakstīts likumos. Protams, katram ir jārespektē likumdošana, arī katrai valstī un arī tiem, kas lūdz šo patvērumu. Paldies! Labi, tātad jūs, um, Staliniāda